teritorijām. E, Horvātijas prezidentūra ir pareizi izvēlējusies prezidentūru, un tagad ir ķerties laiks pie to īstenošanas. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Nīdermajer kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, vēlos atkal sveikt mūsu vidū Horvātijas premjeru. Jūs savas runas sākumā norādījāt trīs tematu - viens DFS, otrais Brexit un trešais paplašināšanās. Es uzskatu, ka šī e, temati ir vissvarīgākie šajā steidzamību laikā. Pirmkārt, mums ir jāveido stabilitāte Eiropas finansē process. Otrkārt, mēs nedrīkstam palaist garām iespēju e, panākt vislabāko vienošanos ar apvienoto karalistu, un treškārt mēs nedrīkstam pieļaut Balkānu reģionu destabilizēšanos. Bet ir vēl viens, vēl svarīgāks jautājums komisijas priekšsēdētāju uzteica jūsu prezidentūras enerģiju, tāpat arī jūsu pieredzi kopā ar Manfredu Weberu, un es domāju, ka mums ir jādara vēl vairāk, jāveido sadarbības gars, jāveido vienošanās un mūsu vienotība spēcīgāka. Man vislabākie novēlējumi šajā prezidentūrā. Paldies! Nākošais runātājs Taņa Faģona Zienu minūte. Paldies! cienījamā priekšsēdētāji, jūs saskarties ar ļoti grūtu uzdevumu, un tāpēc vēlos apsveikt jūsu ambīcijas un apsveikt jūsu piedāvāto darba kārtību. Mums ir jāatgūst um, Uh, uzticība tiesiskumam, uh, jāuzlabo pilsoņu dzīves kvalitāte. Mums ir jā izvairās nu, un jānovērš naidaruna un labi jāpārvalda migrācijas jautājumi. Tas ir ļoti nozīmīgi Schengens nākotnēji. Horvātija ir maksimāli drīz jāiestājas Schengenā, taču šo. Uh, uzticību tiesiskumam, tiesiskumam valstī ir jāatgūst, kā arī ir jārespektē visas standarti attiecībā uz iekšējām kontrolēm. Es jums varu piekrist ka jāatbalsta Balkānu valstu iestājā. Mēs redzam, ka e, viss iet pa pareizām sliedām, bet vēl ir ļoti daudz darāmā. Un es vēlos arī jums izteikt savus vislabākos novēlējumus prezidentūrai. Nākošais runātais deputāts Kubiļus. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Esmu no Lietuvas, un man ir īpašs prieks sveikt eh, Horvātijas premjeru un tautu ar pirmo prezidentūru. Eh, es uzskatu, ka tā ir ļoti augsta simboliska vērtība tikai 25 gadus pēc uh, neatkarības uh, atgūšanas Horvātija ir prezidējošā valsts. Horvātija uh, ir eh, stabilitātes nesējs starp savām kaimiņu valstīm. Un eh, pilnīgi pareizi jūs sacījāt, ka paplašināšanās ir visnozīmīgākais pamudinājums valstu reformām. Un Horvātijas eh, piemērs un prezidentūra Rietumbalkānos ir ļoti iedvesmojoša. Rietumbalkānu veiksmīga integrācija ir arī iedvesmu austrumu partnerībai. Es ceru, ka austrumu partnerības samits Horvātijas prezidentūras laikā būs tikpat ambiciozs, nodrošinot reģionālo stratēģiju turpmākajiem gadiem. Paldies! Labu veiksmi darbā! Premjerkungs, paldies! Nākošais runātājs deputāte Laluka uz vienu minūti. Premjerkungs, godājumie. Prie, eh, Kolēģi, komisijas priekšsēdētāji, mūsu ekonomika ir aizēlsusies. Ehm, tā ir palīdzējusi izkļūt miljārdiem cilvēku no nabadzības, bet tā ir izraisījusi ehm, dabas katastrofu un stāvoklis šobrīd arī nevisai uzlabojas ehm, ekonomiskā ziņā mūsu kontinentā. Tāpēc šķiet mēs grūti un slikti izvērtējam mūsu ekonomisko uh, modeli. Mums ir apsēstība ar IKP un citiem rādītājiem, kuriem mēs esam pieķērušies, kas neko neizsaka ne par nevienlīdzību, par vides stāvokli, par nabadzību. Tā kā jūs esat izvēlējušies starp savām prioritātēm spēcīgu Eiropu, eh, kas nozīmētu, manuprāt, mainīt mūsu bagātību rādītājs, tas nozīmē mainīt uh, Eiropas Savienības intelektuālo algolo algoritmu un vēlu jums vislabāko veiksmi darbā. Paldies! Paldies, Tomačs kundze, vienu minūtē. Paldies eh, par eh, iespēju, dārgais Andrei Pelenkoviča kungs. Es eh, biju iesaistīta prezidentūrā, un es zinu, kāda ir situācija, kad jaunā dalība valsts um, piedzīvo savu pirmo prezidentūru. Um, Es eh, īpaši gribētu pievērstos jūsu prioritātei Eiropas attīstībai. Tas attiecas uz visām dalību valstīm. Visas grib uzlabot konkurētspēju un kļūt kopā kā spēcīgāka Eiropas Savienība. Vēl svarīgākie šobrīd ir arī demogrāfiskie izaicinājumi, eh, tīpaši Eiropas austrumos. Vēl es gribētu eh, vairāk akcentēt iedzīvotāju novecošanu plānos un eh, eh, to, ka ir nepieciešams eh, paaugstināt dzimstību un vērsties pret talantu aizplūšanu. Tā kā es domāju, ka tam vajadzētu būt aktīvākam. Haišela kungs, paldies, priekšsēdētājas kundze. Cienījamā Priekšsēdētājiem Eiropa, eh, kas ir spēcīga un kas var pārvarēt izaicinājumus, es tā ticu. Un es ticu arī jūsu prezidentūrai, jo Eiropai ir pietiekami daudz spēka un eh, tas ir tikai jāizmanto pēc iespējas efektīvāk. Tai ir jāizmanto savs ekonomikas potenciāls un pievilcība. Šis te dokuments arī dzen runā par kandidātu valstīm un interesi iestāties e, apvienība, e, savienībā. Tāpat arī piemin nepieciešamību runāt visai Eiropai vienā valstī, e, risināt patvēruma budžeta un drošības jautājumus. Tie ir vieni no lielākajiem izaicinājumiem un mums ir e, jānodrošina e, e, tas, lai ieguvēji būtu visi, gan, gan maksātāji, gan saņēmēji. Un, protams, ka arī vēl citi jautājumi. Paldies, un tagad Kristoforu kungs. Paldies, priekšsēdētāju kungs. Um, cienījamais premjerministra kungs uh, un jums uh, Horvātijas uh, prezidentūrai es vēlu visu to labāko. Es zinu, ka jūs spējat stiprināt Eiropas Savienību un uzlabot tās tēlu iedzīvotāju acīs. Eh, tam mums ir nepieciešama arī spēcīga ekonomika un spēcīga DFS, eh, kad, kurā dalībvalstis iemaksā vairāk. Un es varu tikai apstiprināt, ka Eiropas Savienība nevar eksistēt bez pienācīgas robežsārdzes un eh, mūsu vērtību pamatprincipu ievērošanas. Eh, tomēr mums ir jārūpējas arī par to, lai robežas ir drošas un lai eh, destabilizējoši faktori, kā Turcija, nevar uz to, ietek, to ietekmēt, kas eh, atstāja savu iespēju arī uz Grieķiju un Turciju. Mums ir vajadzīga brīvība, solidaritāte un vienotība, tad būs arī brīvība. Priekšsēdētājs kundze Kiprā un Grieķija lūdza praktisko solidaritāti solidaritāti attiecībās ar teroristisku valsti, eh, kāda ir Turcija. Paldies, Moretī. Eh, cienījamā priekšsēdētā ministru prezidentkungs, Moderlā Jenas kundze, dāmas un kungi. Pasauli piemeklē eh, kari un saspringtas situācijas, un eh, mums tagad vairāk nekad ir nepieciešams skaidri lēmumi. Esmu pārliecināts, ka uh, fakts, ka sieviete vada komisiju, uh, palīdzēs ievadīt paradigmas maiņu. Divi punkti, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi saistībā ar DFS Un tā ir jāpiemēro izaicinājumiem, un Somijas prezidentūras priekšlikumi neapmierina visu nepieciešamo. Tādā veidā arī nav iespējams īstenot e, komisijas e, darba programmu, e, kuru mēs atbalstījām balsojumā. Mēs eh, nevaram atbalstīt DFS, eh, neatbalstot eh, reformas Eiropas Savienībā. Jaunā zaļā vienošanās, tai ir jānes lielas izmaiņas attīstību, nodrošinot attīstību ilgtspējības kontekstā, bet priekšsēdētāji pārtrauc runātāju. Ļoti žēl, saka priekšsēdētāji, bet jūsu laiks beidzies. Un tagad minūte Glavakas kundzei. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Eh, premjerministra kungs Horvātija ir eh, pārliecinājusi ar savu vēsturi, ka tā nebaidās no izaicinājumiem. Tagad ir iespēja parādīt eh, atbildību, tīpaši attiecībās ar mūsu iedzīvotājiem. Tā ir jābūt skaidram vēstījumam. Visiem lieliem, maziem, bagātiem, nabagiem ir jābūt vienīgām, vienot, vienotām iespējām. Esmu pārliecināta, ka Horvātija iestāsies par taisnīgu sadalīšanu, līdzekļu sadalīšanu DFS. Un, protams, ka mums ir jāatgūst mūsu e, iedzīvotāji vecajā kontinentā. Mums ir jābūt korektiem pret citiem un e, jāprot pārvarēt lielos izaicinājumus. Daudzi cilvēki vēl īsti nepazīst Eiropu un nezin, cik tā, eh, cik eh, veiksmīga varēja būt eh, Horvātija pateicoties Eiropai. Un es esmu, domāju, ka mēs esam to gatavi. Horvātija ir gatava. Paldies. Tagad brīvais mikrofons un tagad viena minūte Jurikundze. Thank you, madam, madam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ministra kungi, es eh, patiešām paļaujos uz to, ka Horvātijas prezidentūra eh, palīdzēs ievirzīt pareizās sliedēs strīdu par tiesiskumu. Es ceru, ka netiks mērīts ar divējādu mēru olekti, un eh, tāpēc arī lūdzu darīt visu iespējamo, lai tiesiskumu neiz, nepārvērstu par politiskām spēlītēm. Es domāju, ka visām dalībvalstīm visiem jāpiemēro vienāda attieksme. Ir jārunā par pamatiesībām un brīvībām un to iztenošanu. Ir jāizbeidz situācija, kad iekšpolitiskie notikumi, kam nav nekāda sakara ar Eiropas Savienību, tiek izmantoti savstarpējiem norēķiniem, lai izrēķinātos arī ar Eiropas institūcijām. E, šeit patiešām nedrīkst e, par e, pieņemt nos, nosodošs lēmums. Tie atkal saka priekšsēdētāja, ka minūte beidzas un tagad Makī kundze. Obrigada, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties Horvātijas premjerministram par prioritāšu prezentāciju attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu. Un ar lielu gandarījumu es dzirdēju šo apstiprinājumu. Tieši tāpat e, esmu gandarīta pār atsauci uz to, cik svarīgi paturēt daudzgadu finanšu schēmā kohēzijas politikas un lauksaimniecības politikas vērtības. E, mūsu priekšā ir komisijas priekšlikums priekšlikums, kuru komisija stiprinās, norādot, ka punktās 7.5 svaiga līdzekļi tiks novirzīti taisnīgs pārejas fondam, bet tā arī ir negoboks, ko piedāvāja Somijas prezidentūra. Un mans jautājums premjeram ir par to, Kāds ir jūsu sākuma punkts? Runātāja tiek pārtraukta. Nākamais runātājs uz vienu minūti ir Jovēvas kundze, lūdzu. Hvala za besedo, predsedujoča. Paldies, ka devāt man vārdu, priekšsēdātājs kundze Plenkovičs kungs. Liels paldies, ka stādījāt priekšā Horvātijas prezidentūras prioritātes. Jūs uzņematies šo prezidentūru trauksmainos laikos, kad mūs sagaida lielas izmaiņas, un vai vēlties vai nē, daudzi temati būs eh, svarīgi. Vides likumdošana, Brexits, budžets un vairākus temats izvēlējāties jūs. To vidū es gribētu atbalstīt jūsu izvēli par labu demografiskajām izmaiņām un Rietumbalkānus un Eiropas Savienības pamatvērtību, kā piemēram tiesiskumu respektu. Jūsu valsts, Horvātija un mana valsts Slovenija ir kaimiņu valstis, un tāpēc es domāju, ka mēs ļoti labi sadarbosimies. Un tieši tāpēc, Plēnkovič kungs, es uh, sagaidu, ka jūs tiešām kaut ko arī darīsiet, ne tikai runāsiet par lietām, piemēram, tiesiskuma uh, jomā, uh, cilvēktiesību un pamatiesību ievērošanas jomā, jo īpaši attiecībā uz migrantiem. Paldies tagad, Delī kundze, vienu minūtu lūdzu. Thank you, President. Paldies, priekšsādātāji! Premjers minēja, ka Eiropas robežu drošība ir prioritāte, bet man ir jāapšauba, kā Horvātija var vadīt Eiropas Savienību labās prakses jomā, ņemot vērā atbilstību cilvēktiesībām, migrācijas un patvēroju jomā, ja ir tik daudz problēmu, kas ir jārisina, ņemot vērā dokumentētos pārkāpumus, kurus ir īstenojuši uh, um, drošības spēku Horvātijā un nelegālā cilvēku atpakaļ uh, nosūtīšana, jeb noraidīšana pie robežām. Uh, tas ir uh, kliedzošs uh, Eiropas Savienības uh, uh patvērumtiesību pārkāpums, bēgļu konvencijas un pamatiesību hartas pārkāpums. Un divi Nigērijas atlēti arī tika Zagrebā arestēti. Jūs zināt, ka uh, visatraucošākais man ir tas, ka uh, Tad, kad mēs runājam par šiem jautājumiem, Lībe komitejā Eiropas komisija teica, ka 6 miljoni eiro no nodokļu maksātāja naudas ir izmantots uh, monitoringa mehānismā šajā teritorijā. Uh, Runātē tiek pārtraukta. Paldies. Nākamais Bagovičs kungs, vienu minūtu lūdzu. Andrej Plenkovičs, bijuši kolēga. Es sveicu jūs šeit, Plēkovičs kungs, bijušais kolēģi. Es sveicu jūs atkal šeit Eiropas parlamentā. Ir prieks jūs atkal redzēt. Ļaujiet man apsveikt Horvātiju ar um, prezidentūras uzņemšanos šajā laikā. Vēlu jums veiksmi turpmākajos sešos mēnešos. Eiropa saskars ar veselu virkni izaicinājumu. Es gribētu pievērsties DFS, jeb daudzgadu finanšu schēmai. Es ceru, ka ja, kā jauna dalībvalsts, kā uh, dalībvalsts, kas zina, cik svarīgi ir lauksaimniecības un uh, kohēzijas fondi, jūs aktīvi pievērsīsieties šiem jautājumiem. Uh, jo tās ir politikas, kas var nodrošināt līdzvērtīgu attīstību Eiropas Savienībā, un uh, migrācijas pārvaldība būs aktuāla arī nākotnē. Es strādāju pie viedo pilsētu projektu, un tajā mēs vēlamies veicināt digitalizāciju, savienot uh, Eh, ekonomiskos un digitālos eh, un ekoloģiskos izaicinājumus, un mēs vēlamies, lai cilvēki varētu strādāt teritorijās, kur viņi dzīvo. Paldies! Tagad pēdējais eh, Lopes Agilārkungs brīvā mikrofona procedūras ietveros, lūdzu. Priekšsēdētājs Plekovičs kungs, šī ir pirmā reize, kad eh, ko, eh, Horvātija stājas prezidentūras postenī. Mēs uh, novēlam jums vislabākos panākumus, bet pasvītrojam to, ka šī ir iespēja, ko nedrīkst palaist garām, uh, norādot uz uh, to, kā DFS paredz, nega, ko prognozē E, lauksaimniecības politikai, kohēzijas fondam, jautājumiem, kas nav neatbilst daļiem kursam. Un be, be, breks, Eh, pirmais uzdevums Brexit sakarā - jūsu pienākums būs strādāt, lai nodrošinātu pilnīgas pilsoņu tiesības un strādāt pie tiesiskuma un drošības tādas. Jo jāatzīmē, ka apvienotā karaliste piemēroja optautu atsevišķās politikās, bet tālāk būs jādomā, kāda būs apvienotās karalistes lomas sadarbības, drošības un datu aizsardzības uh, jomā jo ir bijuši trūkumi no apvienotās karalistas puses nodrošinot datus trešajām valstīm un atjaunoju ir arī jāatzīmē, ka jūsu valstī ir jāsaņem pilnas tiesības brīvai pilsoņu uh, cirkulācijai. Dodam vārdu Ursulai Fonderlajenai atbildēji. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos atsaukties uz trim tematiem, kas visvairāk tika pieminēti. Pirmais, protams, budžets un daudzgad finanšu schēma, tālāk Brexit, un trešais - Rietumbalkāni. Vispirms attiecībā uz budžetu. Godātais premjerministra kungs, Ir ļoti svarīgi, lai Horvātijas prezidentūra pārliecinātu padomi pieturēties pie savas strateģiskās darba kārtības. Un to es uzsveru tādēļ, ka mums ir nepieciešams modernizēt budžetu. Kāpēc? Pašreizējais budžets, par to mēs vienojamies 2013. gadā. Es domāju, jūs atceraties šo gadu. Tas bija gads, kad Horvātija pievienojās Eiropas Savienībai. Pasaule bija pilnīgi atšķirīga. 2013. gadā mums pat nebija idejas par Daešu. Tas jau pastāvēja, bet mēs neko par to nezinājām. Nebija vēl sākusies migrācijas krīze. Krievija vēl nebija veikusi Krimas aneksiju un nebija uzsākusi hibrīdu karu Ukrainā. Tobrīd mums nebija Parīzes klimata vienošanās. Mēs nerunājām par 5G vai mākslīgo intelektu. Šīs dažas lietas vien jau parāda, cik atšķirīga šobrīd ir pasaule, un mums ir nepieciešams atšķirīgs budžets. Tas nozīmē modernizēšanu. Un es eh, saprotu, ka man arī parlamenta atbalsts eh, tajā, ka ja budžets kopumā būs pārāk mazs, tad vienīgais risinājums ir eh, jauni pašu resursi Eiropas līmenī. Un šeit ir iespēja to panākt ar emisiju tirdzniecības sistēmu. ETS ienākumi pieaugs. Līdz ar to mēs neko neatņemam dalībvalstīm, tieši pretēji viņam paliks vairāk, bet mēs varēsim piešķirt Eiropas līmenī ieņēmumus no emisiju tirdzniecības sistēmas, lai tiktu īstenots Eiropas zaļais kurs. Nākamais temats - Brexit. Jūsu prezidentūra Brexit sarunu kontekstā ir ļoti svarīgā brīdī, jo mums ir jāvirs uz priekšu, jāpanāk liels progress. Tas ir jādara līdz pat jūsu prezidentūras noslēgumam, vasarai. Apvienotai karalistē ir jāizlem, cik tuvu vai tālu tā vēlas būt no Eiropas Savienības. Tas nozīmē arī no vienotā tirgus. Citiem vārdiem sakot, nevar būt brīva cilvēku pārvietošanās, bet brīvu apriti precēm, kapitālam, pakalpojumiem. Vai nu visām četrām lietām ir brīva aprite un pārvietošanās, vai nekam. Nevar būt vienot spēles noteikumi, ja ir milzīgas atšķirības nodokļu jomā, sociālajos standartos vai vides standartos. Tā kā apvienotai karalistei ir jāizvēlas, cik lielā mērā tā vēlas pielīdzināties vai nē, Un tas noteiks, eh, cik liela viņiem piekļuva ir vienotajam tirgumam. Tā tad nevar gan saglabāt kūku, gan apēst to, kā saka. Tālāk par Rietumu Balkāniem. Attiecībā uz Rietumu Balkāniem mēs nedrīkstam pārāk zemu novērtēt šo situāciju. Tas ir mūsu strateģiskajās interesēs, ka Rietumu Balkāni būtu mums pēc iespējas tuvāki. Mums nevajadzētu par zemu novērtēt uh, to, cik Ķīna un Krievija un Turcija tur ir klāt. Visiem šiem spēlētājiem interesē Rietumbalkāni, viņi vēlas tos savā pusē, tāpēc mūsu interesēs ir saglabāt Rietumbalkāns pēc iespējas tuvāk mums. Līdz ar to eh, mēs esam daudz ko prasījuši no Maķedonijas, tā tagad ir mainījusi savu nosaukumu. Uh, uz Ziemeļmaķedoniju, lai varētu turpināt, vai pareizi sakot, atklāt iestāšanās sarunas ar Eiropas Savienību, arī Albānijai. Ir daudz kas solīts, un tāds ir mūsu interesēs. Lai jums veicas jūsu prezidentūrā. Presidente eh, von der Leyen, adesso la parola. Mm, paldies priekšstādātāju Fonderlainai, un tagad uh, vārds uh, premjerministram Plenkoviča kungam. Lūdzu, Andrija. Paldies, Dāvida. Dāmas un kungi, dārgie priekšstādātāji, paldies vispirms par jūsu izteikumiem, ieteikumiem un uh, to, ko jūs teicāt par Horvātijas prezidentūras prioritātei un tām idejām, kas mums politiski un likumdošanas jomā jāņem vērā un jāiekļauj darba kārtībā. Ļaujiet man pateikt dažus punktus beigās, lai mēs runātu par tiem jautājumiem, ko jūs minējāt. Vispirms, kāda ir mūsu pašas pirmās prezidentūras filozofija? Mēs esam savu veidu simbols. Grib, es sākumā teicu, Eh, tikai 30 gadu eh, demokrātijas, 20 gadi eh, starptautiskās atzīšanas, 7 gadi dalība Eiropas Savienībā. Tie, kas bija Eiropas Savienībā no paša sākuma vai kas 2004. un 2007. gadā pievienojas, tagad mēs esam blakus. Viens no deputātiem Krahakungs, manuprāt, pieminēja pirmo Horvātijas prezidentu tu, Tudžmanu un centās interpretēt viņa doktrīnu. Man uh, jāteic, ka es nedaudz labāk zinu, kāds ir pirmā prezidenta mantojums un ko viņš izdarīja Horvātijai. Mēs ieguvām suverenitāti, nākotnē un perspektīvas. Tieši viņš bija tas pirms 30 gadiem maijā. Uh, iz, tika izveidots pirmais Horvātijas demokrātiskais parlaments un tika teikts, ka kāds ir Horvātijas ceļš. Un viss, ko mēs esam pēdējās 30 gadēs esam izdarījuši, ir šo mērķu īstenošana. Mēs zinām, kas ir suverenitāte, mēs zinām vairāk nekā citas valstis, kas ir pārstāvētas šeit. Mēs zinām, ko nozīmē okupētas teritorijas, noz, ko nozīmē karš jūsu teritorijā, Ehm, ko nozīmē vairāk nekā 16,000 eh, cilvēku nogalināti 20. gadsimta beigās. Mums ir šī pieredze, un mēs zinām, ka Eiropa ir miera, sadarbības un izlīguma projekts. Mums, mēs zinām, kāda ir šī politiskā atbildība šodien. Tas mums ir ļoti svarīgi. Otrkārt, mēs ņēmām vērā strateģisko darba programmu, trio programmu, jaunās komisijas programmu un mūsu pašu programmu. Un viss, ko mēs darām, šīs prioritātes ir ļoti realistiskas, un tāpēc dažos jautājumos mēs zinām, ka klimata izmaiņas un klimata neutralitātes mērķi līdz 2050. gadam virzīs uz priekšu mūsu pārveides ekonomiku. Mēs zinām, kas ir ekonomika, cilvēktiesības, ārpolitikā, un te mēs piekrītam komisijai, un to teicām Zagrebā pagājušajā nedēļā. Mēs palīdzēsim un ņemsim vērā dažādos situāciju rūpniecībā, finanšu spējās, budžeta spējās, lai dotos tajā pašā virzienā, bet lai mums ne, nebūtu negatīvu seku ekonomikā. Nākamais - migrācijas lietā, ko daudz no jums minēja. Es vēlreiz gribu teikt, un atkārtošu, saprotot, ka tas ir principiāli būtiski. Tas, kas mums jādara. <clears throat> Mums ir vienošanās ar Turciju. Un šeit ir liels skaits uh, migrācijas ceļi Rietumbalkānos un tā tā. Uh, un tas ir pieaudzis par, de, tas ir samazinājies par 95%. Tas mums ir tagad salīdzinot ar pieciem, pirms pieciem gadiem. Kā tas panākts? kopīgi. Mēs runājam par Frontex. Mana valsts eh, pie, eh, proporcionāli varbūt eh, piedāvā vairāk robežsargu nekā citas 6500. Un šajās attiecībās, šajos ziņojumos, ko jūs lasāt, baumās, ko jūs dzirdat, ir viss kaut kas. Bet ir bijuši Uh, izmeklē, ir bijusi izmeklēšana, runājot par vardarbību, lai novērstu jebkādu uh, cilvēku tiesību pārkāpumu un uh, to, kas neatbilst mūsu tiesību aktiem, Eiropas standartiem vai starptautiskiem nolīgumiem. Atkārtošu vēlreiz. Ne tā kā citas dalību valstis. Mēs sakām, nedrīkst būt dzeloņdrāšu žogu starp divām draudzīgām valstīm. Uh, Un mēs negribam šo norobežojumu starp draudzīgām valstīm. Un pāri visam mēs skaidri sakām, mēs neatbalstīsim šīs robežas starp Bosniju un Hercegovinu, Horvātiju. No otras robežas puses tas nenotiks. Tāda ir mūsu politika, un mēs pie tā turēsimies, un tas, ko mēs darīsim, ir Eh, kopīgi aplūkosim problēmu, eh, vai nu eh, kā tas ir izcelsmes vietā vai pirmajā ierašanās punktā. Tas ir jāpasaka skaidri. Tas mums ir svarīgi. Runājot par budžetu. likmes ir augstas. Mēs sapratām, kāds ir vēstījums. Mēs nevaram izdarīt vairāk ar mazākiem finanšu resursiem. Tas ir skaidrs bet mums ir jāatrod konsenss, ja mēs runājam par, par saviem resursiem. Uh, ir daudz uh, ziņojumu, ir daudz cilvēku, kas uh, uz to raugās, un vienīgais veids, kā Ursula teica, ir modernizācija tam, ko mēs varam darīt šajā jomā. Tas ir skaidrs. Demogrāfija ir politisks elements Horvātijas darbības sešos mēnešos, un ekspresis verbis Dubrovnikā teikts pirmoreiz Eiropas Savienībā, jo šis ir eksistenciāls jautājums Eiropas Savienībā. Gandrīz puse no mūsu valstu ir negatīvs, negatīva dzimstība, demografiskais pieaugums. Un mēs zinām, cik šis jautājums ir svarīgs, kā mēs varam kombinēt politiskos pasākumus, kas ir pierādījuši savu efektivitāti citās valstīs, kā mēs varam to piedāvāt tiem, kas, kam ir grūtības. Tāda ir tā doma. Mazāk attīstītas valstis pārveidot par labāk attīstītām, un mēs to darīsim kopīgi. Rietumbalkāni un paplašināšanās. Mēs neesam naivi. Mēs neesam nereālistiski. Mēs zinām, ka katram, kas saskaras ar šo jautājumu pēdējo 30 gados, um, entuziasma līmenis atvērtās rokas, uh, kas bija 90. Uh, gados, sagaidīt jaunas dalībvalstis, tas vairs nenotiks. Bet tas, kas mums jādara, ir saprātīga stratēģija nākamajiem gadiem. Eh, vadīt šo procesu, dot ambīcijas un darba programmu, uh, lai sasniegtu Eiropas standartus tiem, kas to vēlas. Tas ir uh, tāda ir doma samitam, ko mēs organizēsim Zagrebā. Un es gribu teikt tiem, kas baidās, um, un ko, ko teica starpvaldību konferencē par Albāniju un Ziemeļmaķedoniju, mēs zinām, ka tas ir komplicēts jautājums uh, likumīgs process, tik daudzas iespējas vai nu apturēt, vai pavērst otrādi, vai pieprasīt vairāk, vai izvirzīt jaunas prasības. Bet tas, uh, tas, uh, tas, tas nav vienkārši skrējiens uz priekšu. Mēs to apzināmies. Tas notiek pēc ilga reformu procesa ko rūpīgi uzrauga komisija un citas dalībvalstis. Šajā ziņā es e, negribu, lai kāda no kaimiņu valstīm būtu aizmirstā, it īpaši Bosnijā un Hercegovinā. Es gribu īpaši minēt Ukraina, jo to minēja Ursula. Es domāju, austrumu partnerības kontekstā no 2013. un 15. gada līdz šim laikam mums jārunā par šīm ambīcijām, teritoriālo integritāti, bet arī par Eiropas perspektīvām, ko mēs atbalstām. Brexits. Mišels ir šeit, un tas ir jautājums, kas tiks tūlīt apspriests. Manuprāt, būtiskākais elements pēdējā pusotra gada laikā uh, ir 27 dalību valstu vienotībā. Mums jāpaliek vienotiem ar pilnu solidaritāti, eh, runājot par tām valstīm, kas visvairāk skatās, tīpaši īrija. Prātīgi jā, jāvada saruna process un jāizveido šis eh, kadrs, un, manuprāt, mums ir labs pamats tālākajam. Mēs nevaram pretendēt, ka savā prezidentūrā mēs varam atrisināt visu pēc tam, kad šī šķiršanās būs notikusi. Tāpēc mēs jums palīdzēsim kā padome pēc komisijas priekšlikuma, lai atrastu pareizo līdzsvaru uh, nākotnē. Visbeidzot, gribu atkārtot, ka visi mūsu dienesti, visi mūsu ministri, valdība, un es pateicos par viņu ieguldījumu, būs jūsu rīcībā, jums pieejami, lai būtu labs uh, dialogs un mēs sanāktu bagātu kompromisu. Tas ir nepieciešams demokrātijas dēļ, parlamenta dēļ, un tas nepieciešams komisijā, padomē, un lai nodrošinātu Eiropas komisijas vadošo lomu šajā procesā. Paldies, priekšsēdētāja kungs, par šo iespēju būt šodien kopā ar jums Strasbūrā, un kā daudzi no jums teicāt, mani draugi, Šī ir ļoti dārga institūcija man. Paldies! Grazie, Paldies premjerministram eh, Plenkovičam. Labā vēlējumi, protams, viņa darbam, visai viņa komandai, valdībai, šim tik svarīgajam darba periodam priekš Eiropas Savienības. Diskusijas par šo jautājumu tiek slēgtas. Darba kārtībā ir padomjas un komisijas paziņojumi izstāšanās līgumā iekļauto noteikumu par pilsoņu tiesībām īstenošana un uzraudzība. Fonda Lainas kundze priekšstādātāja paliek kopā ar mums. Un vārds E Sveicam un dodam vārdu valsts sekretārei Nikolai Brunjačai padomjas vārdā. Lūdzu. Prego, Leila Parola. Lūdzu, vārds jums. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, eh, mēs piedzīvosim to, ka izstāšanās līgums stājās spēkā, principā nemainīts salīdzinājumā ar 19. gada versiju, izņemot nosacījums par īriju. Mums ir jābūt apmierinātiem ar savu lēmumu, nepieņemt eh, eh, to, ko pieprasīja daudzi attiecībā uz eh, atvieglojumu par pilsoņu tiesībām, jo tādējādi aizsardzības līmenis būtu daudz zemāks nekā pašlaik līguma otrajā daļā. Tātad tur, kur ir rakstīts par pilsoņu tiesībām. Šīs tiesības ir iestrādātas, iegultas visā līgumā un ir paredzēta tiesiskās aizsardzības līdzekļi, ja Lielbritānija attiecīgi neizpildīs šos nosacījumus. Tas nenozīmē, ka mums būtu jāguļ uz lauriem, un esmu pateicīga Eiropas parlamentam par to, kā ir ieplānojuši šo debatu šodien. Es atbalstu arī iesniegto rezolūcijas projektu, jo tur ir uzskaitīts vairākas bažas, kas ir saistītas ar pilsoņu tiesību saglabāšanu, administratīvo procedūru attiecībā uz uzturēšanās tiesībām, ierobežoto palīdzību pilsoņiem šajā ziņā, kā arī Lielbritānijas iestāžu darbības efektivitāti šo te nosacījumu izpildes pāraudzībā. Tas gan nenozīmē, ka viss ir pilnīgi kārtībā. Ir ļoti svarīgi, kā jūs norādījāt savā rezolūcijā, aicināt dalībvalstis pieņemt devīgu attieksmi pret Lielbritānijas pilsoņu tiesībām. Šeit runa par tiem pilsoņiem, kas vēlas dzīvot Eiropas Savienībā. Tiek arī uzstāts uz to, ka komisija un uh, Lielbritānijas neatkarīgā iestāde cieši seko, kā tiek izpildīti šie līguma nosacījumi. Vairāk arī varētu darīt attiecībā uz uh, pilsoņiem abās kanāla pusēs, neatkarīgi no tā, kas ir rakstīts līgumā, jo tas nebūs pilsoņiem nekādi noderīgs, jo īpaši neaizsargātiem pilsoņiem, ja netiks veikts eh, viss vajadzīgais, arī administratīvie soļi, lai gūtu labumu no šā līguma. Arī parlaments varētu spēlēt zināmu lomu, eh, uzrunājot pilsoņus un nododot viņiem informāciju. Protams, visi šie nosacījumi, eh, lai gan tie turpinās darboties arī pēc pārējais perioda, mm, neskars tos pilsoņus, kas grib pārcelties vēlāk vai sākt dzīvot pastāvīgi citās valstīs vēlāk. Šeit mums ir jāskatās, kas notiks ar pilsoņu brīvo kustību un jānodrošina, ka mūsu nākotnes attiecības, par ko mēs vienosimies, būs ambiciozas mobilitātes ziņā. Tas būs jāpapildina ar noteiktu mm, pilsoņu tiesību saglabāšanu. Es gribētu beigt norādot, ka vienošanās par konverģenci, kas, ir, kas pastāv saistībā ar pilsoņu tiesībām, kas ir norādīta vairākās rezolūcijās, ir Mm, padomas prioritāte. Tas skaidri parāda, ka mums ir kopēji nolūki saistībā ar Brexit. Mūsu kopējiem centieniem jāturpina nodrošināt, ka pilsoņu tiesību nosacījuma izstāšanās līgumā ļaus Eiropas Savienības pilsoņiem un Lielbritānijas pilsoņiem, viņu ģimenes locekļiem, turpināt dzīvot, strādāt un mācīties mītnes valstī pēc viņu izvēles. Paldies! Paldies! Tagad uzklausīsim priekšsādātāju Fondelainas kundzi. Lūdzu, vārds jums. You, Paldies, priekšsādātāji! Deputāti, pagājušā nedēļā es biju Londonā un man bija iespēja uzrunāt studentus par um, attiecību nākotni starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību. Un nu, pēc uzrunas, kā vienmēr, tika dota iespēja uzdot jautājumus Un pirmais jautājums, kas tika uzdots, nebija saistīts ar tirzniecību, finanšu pakalpojumiem, drošību, lai gan šie jautājumi tiešām ir svarīgi. Tas, protams, bija par pilsoņu tiesībām. Un šis pats jautājums tika atkārtots vairākas reizes dažādos formulējumos. Um, Vienu jautājumu uzdeva jaunietis no Beneluks valstīm, kas dzīvoja Lielbritānijā, kas satraucās par savu nākotni. Uh, Cits jautājums bija no britu sievietes, kam bija itāļu vīrs. Viņa satraucās par vīru juridisko statusu. Un, lai gan varbūt šos jautājumus var risināt dažādi, iemesls, kāpēc šie jautājumi tika uzdoti, bija vienāds. Cilvēki vēlas, lai viņu dzīvē būtu noteiktība attiecībā uz viņu nākotni, arī uz viņu mm, ģimenes locekļu, draugu nākotni. Uh, Un šeit es runāju par 3,5 miljoniem pilsoņu, jā, kas dzīvo Lielbritānijā, kas ir Eiropas Savienības pilsoņi, un apmēram 1 miljonu Lielbritānijas pilsoņu, kas dzīvo kādās Eiropas Savienības valstīs. Šie ir lieli skaitļi. Tomēr aiz katra šī skaitļa ir reāls cilvēks ar savu personīgo stāstu. Daži ir Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņi, bet ir dzimuši Lielbritānijā, citi ir ieradušies vēlāk, daudz ir aprecējušies, viņiem ir bērni, mācījušies universitātē, uzsākuši karjeru, un viņi strādā Lielbritānijā un attiecīgi arī līdz šim Eiropas Savienībā. Viņi māca bērnus, ārstē pacientus, rūpējas par vecāku gadagājumu cilvēkiem, strādā saimniecībās, rūpniecās, ir uzsākuši savu biznesu un nodrošina darbu citiem. Viņiem ir šis te personīgais stāsts, kurā ir viena kopēja nots. Viņi visi vēlas dzīvot ar mierīgu sirdi, viņi vēlas plānot savu nākotni, ģimenes nākotni. Viņi vēlas justies mājās, tajā vietā, ko viņi sauc par mājām. Tāpēc, godātie deputāti, šo cilvēku tiesību, pilsoņu tiesību aizsardzība vienmēr ir bijusi viena no mūsu lielākām prioritātēm uzreiz pēc tam, kad referenduma rezultāti bija kļuvuši skaidri, un pateicoties eh, kolēģi Barņē lieliskiem darbam, viņa komandas darbam, mēs esam eh, nodrošinājuši garantijas šiem cilvēkiem. Eh, tas ļauj viņus aizsargāt, dod šo te noteiktības sajūtu, ļauj viņiem palikt tur, kur viņi ir pašlaik, ar tādiem pašiem nosacījumiem, cik ilgi, tik ilgi, cik viņi vēlas, nesaskaroties ne ar kādu diskrimināciju valsts piedarības dēļ. Izstāšanās līgums un mūsu vienošanās, protams, uzliek skaidrs pienākums Lielbritānijai un Eiropas Savienībai aizsargāt šīs tiesības, jo viena lieta, protams, ir uzrakstīta uz papīra, bet otra lieta īstenot reālajā dzīvē. Pēc tam, kad Izstāšanās līgums tiks ratificēts, mūsu galvenā prioritāte būs īstenot kopīgos pienākumus gan pēc būtības, gan arī jā, formāli. Labās ziņas ir tādas, ka Lielbritānija jau ir sākusi īstenot uh, vienošanās schēmu ar Eiropas Savienību. Uh, vairāk kā divi miljoni Eiropas Savienības pilsoņi, kas dzīvo Lielbritānijā, jau ir pieteikušies rezidenta statusam. Vairums ir saņēmuši apstiprinājumu tam, ka viņi drīkst palikt Lielbritānijā, kas ir labas ziņas. Uh, Tomēr jūs noteikti arī zinat, ka daži nav saņēmuši šādu atļauju un daudziem vēl ir jāpiesakās. Un arī ir zināmas bažas, eh, kas vienmēr eh, tiek paustas, piemēram, eh, poļu attiecībā uz poļu pavāriem un franču cepējiem. Nu, bet noteikti ir arī daudzi citi gadījumi, kur cilvēki varbūt nezin, kā rīkoties vai nespēja pieteikties citu iemeslu dēļ, ja varbūt uh, citi ir saņēmuši lūgumu iesniegt vairāk pierādījumu, neskatoties uz to, ka nodzīvojuši valstī jau 40 gadus vai vairāk. Tāpēc mēs uzturam cieši kontaktu ar pilsoņiem un Lielbritānijas iestādēm saistībā ar šiem jautājumiem, jo mums ir jāizvairās no jebkādas diskriminācijas un papildus sarežģības pie, sarežģītības pieteikšanās procesā. Tas attiecas uz visiem pilsoņiem, jo īpaši neaizsargātiem, lai viņi saņemtu pilnīgu atbalstu šajā procesā un lai būtu garantīja, ka neatkarīga uzraudzības iestāde varētu rīkoties pilnīgi neatkarīgi un risināt sūdzības, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Komisija arī cieši rūpīgi sekos tam, uh, kā tiek īstenot šie nosacījumi, lai palīdzētu es pilsoņiem, kas dzīvo Lielbritānijā, ka viņi saņem atbilstošu informāciju un atbalstu. Protams, mēs darīsim arī tieši to pašu attiecībā uz Lielbritānijas pilsoņiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā. Par visiem šiem jautājumiem esmu runājusi arī ar uh, premjerministru Džonsonu kungu Londonā pagājušā nedēļā, kad tur biju. Mēs strādāsim kopā ar Lielbritāniju, lai nodrošinātu, ka šis process notiek pareizi, kā nākās, un ka tiek risinātas visas problēmas. Visbeidzot, godātie deputāti, es gribētu teikt, ka labās ziņas ir tādas, ka um, abu pušu pilsoņiem būs uh, pārmantojamība uh, pārējais perioda beigās. Bet pēc pārējais perioda Lielbritānija būs trešā valsts un Brexits nozīmē, ka būs izmaiņas tiem, kas vēlēsies mainīt savu dzīvesvietu uz otru kanālu pusi pēc šī perioda. Mums būs jāvienojas par jaunu darbības kārtību, mums būs arī jānosaka pilnvarojums šādām sarunām pirms 1. februāra. Kā mēs esam jau to darījuši arī pagātnē, šīs sarunas Um, šajās sarunās pilsoņu tiesības būs mūsu galvenā prioritāte, un mēs vienmēr vedīsim sarunas labā ticībā, lai veidotu visaptvarošu partnerību ar mūsu Lielbritānijas draugiem. Kā teicu studentiem Londonā, šis joprojām ir stāsts par seniem draugiem un jaunu sākumu. Paldies! Grazie, Paldies priekšstādātāju fonda Lēnes kundze. Tagad uzklausīsim politisko grupu pārstāvis Tautas partijas grupas vārdā Hibneres kundze. Trīs minūtes. Paldies, priekšstādātājs kundze, kolēģi. Šeit eh, mums ir bijuši daudz tikšanās Brexit kontekstā ar iedzīvotēm, tā skaitā Britiem. Esam uzklausījuši viņus stāstus un sapratuši bažas Tās ir kļuvušas par mūsu bažām. Visās savās rezolūcijās Eiropas parlaments aizstāv pilsoņu tiesības, bet mēs redzam riskus saistībā ar vienošanos par izstāšanos. Tāpēc arī nāk šī jaunā rezolūcija. Tas atstātu ievērojumu ietekmi uz cilvēku dzīvēm. Izstāšanās eh, nolīguma normas nodrošina minimālo noteiktību. 18.4. punktā apvienotā karaliste ir, e, diemžēl, izmantojusi e, mazākas normas, un tikai puse no dalību valstīm izmanto šādu deklarēšanas principu. Apvienotās karalistes e, valdība ir paziņojusi, ka plāno izbeigt brīvo eh, cilvēku pārvietošanos. Britu valdība un Britu valsts kā tāda ir tikai ieguvusi pagātnē no brīvās, eh, no pārvietošanās brīvības. Mēs ceram, ka kvalifikācijas tiks atzītas arī turpmāk, ka iedzīvotāji varēs piedalīties pašvaldību vēlēšanās, ka būs laba sadarbība ģimenes tiesību jomā, balstoties uz starptautiskiem eh, tiesību normām un principiem, un ka tas neietekmēs negatīvi cilvēku, eh, respektīvi pilsoņu tiesības. Apvienotā karaliste ir solījusi izveidot neatkarīgu uzraudzības struktūru Tomēr Eiropas parlaments arī cieši sekos īstenošanas procesam. Kā mēs norādām to savā rezolūcijā, saīsināts pārējais periods nozīmē, ka ir mazāks laiks, lai e, operatīvi ieviestu pilsoņu tiesību regulējumu. Un šis jautājums ir prioritārs pilntiesīgs eh, šo normu īstenojums izveidos eh, uzticēšanos, kas ir nepieciešams sarunām nākotnē. Paldies, priekšsēdētāji! Honorevole Silva Pereira. Per... Godājamais Silvas eh, Pereiras kungs, sociālistu un demokrātu grupā divas minūtes. Paldies, Banjē kungs, kolēģi! Mums, kā Eiropas parlamentam, kas ir tieši ievēlēts, <clears throat> mums pienākums pirmkārt jau ir uh, aizstāvēt eh, demokrātiskās tiesības, tos, kas mūs ievēlēja. Tas arī paskaidro, kāpēc Brexit kontekstā mūsu galvenā prioritāte ir pilsoņu tiesības. Ne jau tikai Eiropas Savienības pilsoņu tiesības, eh, kuri dzīvo apvienotā karalistē, bet arī Britu tiesības, kas dzīvo Eiropas Savienībā. Uzklausot nopietnās bažas, kuras pauduši tik daudz pilsoņu un nevalstiskās organizācijas. Mēs nevaram ignorēt to, ka cilvēki ir ļoti nobažījušies un to, ka valda liela neskaidrība saistībā ar Brexit ietekmi uz viņu dzīvi un to, ko viņi pamatot sagaida. Tāpēc arī esam šodien šeit, lai diskutētu un arī apstiprinātu politisku rezolūciju, kuru sagatavoja un atbalsta daudzas politiskās grupas šajā parlamentā, lai sūtītu spēcīgu politisku signālu. Apvienotās karalists valdībai ir jādara vairāk, tā var darīt vairāk, lai nodrošinātu pilnvērtīgu pilsoņu tiesību aizsardzību Brexit kontekstā. Mēs atzīstam, uh, progresu, kas ir panāks tik sarežģītā jautājumā, bet eh, patiesību sakot, pašreizējā uzturēšanās schēma apvienotā karalistē varētu būt eh, lietotājiem draudzīgāka un uh, tur vajadzētu sniegt papildu atbalstu vecāka gadagājuma iedzīvotājiem un citām riska grupām būtu svarīgi, lai šī procedūra balstītos uz deklarēšanas principu un lai to uzraudzītu pilnībā neatkarīga struktūra. Turklāt fizisks dokuments noteikti piešķirtu lielāku tiesisku noteiktību un paļāvību, kas būtu ne tikai pašiem iedzīvotājiem, bet arī viņu eh, darba devējiem un eh, ceram, ka apvienotā karaliste darīs vairāk attiecībā uz pilsoņu tiesībām. Paldies! Uh, Renew Europa grupas vārdā Loskungs trīs minūtes. Jā, es vēlējos pateikties komisijas priekšsarētājai Fonderlajenai un, protams, arī Mišelam Barņē par eh, nepārtraukto atbalstu pilsoņu tiesību jautājumā. Un es ceru, ka parlaments, tad, kad mēs balsosim, ja nekļūdos, tas būs rītdien, kad balsosim par šo rezolūciju, lai tā tiktu apstiprināta ar lielu vairākumu, kas mums piešķirs mandātu, lai noslēgtu sarunas ar Britu iestādēm. Šīs sarunas notiks ceturtdien. Mani uzaicināja Bārklīkungs, valsts sekretārs un jaunais mm, Eiropas lietu ministrs Pinčerkungs. Ir ļoti svarīgs līdz ar šis jautājums par to, cik pārliecinoši šī rezolūcija tiks apstiprināta. Tas dos mums spēku sarunām cerudienu un piekdienu. Jo ir vēl bažas, kolēģi, bažas, uz kurām ir jārēģē. Un ja tas netiks darīts šobrīd līdz mēneša beigām, tad eh, tas paliks uz galda līdz pat gada beigām. Nevar iedomāties, ka Eiropas parlaments piekritīs attiecībā uz FTA, neatrisinot bažas saistībā ar eh, Eiropas Savienības eh, pilsoņiem un Britu pilsoņiem attiecībā uz pārvietošanās brīvību. Un šis bažas ir labi zināmas, tās jau tika pieminētas. To jau eh, pirms manis runājušie kolēģi darīja. Pirmkārt, automātiskā pilsoņu tiesību atzīšana. Toriju valdība vienmēr saka, mēs vēlamies mazāku birokrātiju. Nu, tad darīsim tā, ieviesīsim to labākais veids, kā to panākt, ir automātiska atzīšana. Tad vairs nav nepieciešams viss šīs lietas. Otra lieta - do, fiziskais dokuments. Kāpēc tas ir nepieciešams? Apvienotās karalists iestādes saka, nu, nevajag jau to. Ir taču ēpasts, bet iedomājieties, sieviete e, apmeklē savus vecākus e, e, kontinentā, atgriežas un viņa, viņai prasa ēpastu, viņai izlādējies telefons. Ar, vai varbūt viņa ir nejauši izdzēsus ēpastu, nu tad viņa nevar vairs iebraukt apvienotā karalstē. Normālā pasaulē taču ir uz rokas dokuments, un par to ir arī bažas. Tālāk nākamās bažas saistīts ar neatkarīgo struktūru kāpēc nevarētu tur ielikt kādus pārstāvis no eh, trim miljonu organizācijas. Tad mēs zināsim, kā abas puses ir pārstāvētas un problēma atrisināta. Manuprāt, šīs lietas ir jārisina. Tad rītdien, ceturtdien un piekdien, un aicinu arī izrādīt elastību premjeram Džonsonam Varbūt viņš eh, var vērsties pie karalienes, jo karaliene eh, Harijam un Meganai piešķīra pārejas periodu. Nu, varbūt eh, Džonsona kungs var pamācīties, tas arī noderētu. Grazie! Paldies! Zaļo grupas vārdā Lamberts kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Eiropas Savienībā, kā galvenokārt ekonomisks projekts, ir saistīta ar kapitālu turētāju interesēm. Bet ne tikai tas ir Eiropas Savienībā. Ir trīs Eiropas Savienības pilsoņu, kas eh, dzīvo apvienotajā karalistē un divi miljoni apvienotās karalistes pilsoņu Eiropas Savienībā. To labi zina. Brīva pārvietošanās, lai mācītos, strādātu, aizietu pensijā. Visu Savienības pilsoņu tiesības ir viena no pērlēm Eiropas Savienības īstenošanā. Un acīm redzot, visu to pilsoņi var zaudēt saistībā ar apvienotās kalistas aiziešanu no Eiropas Savienības. Un uh, sarunu vedēja pirmām kārtām uh, Mišels Barnie, mēs visu esam darījuši, lai pēc iespējas vairāk uh, ierobežotu tos zaudējumus, kas radīsies aizejot apvienotāju karalistē. Un es domāju, ka tas, kas ir šķiršanās līgumā norādīts, ir apmierinošs. Bet e, joprojām ir problēmas ar apvienoto karalisti, administratīvās problēmas, kas tiek īstenotas. Un šis draudz, kas melns uz balta izklāstīts e, šķiršanās līguma transponēšanā apvienotajā karalistē, kur kur uh, tiek paredzēts principā likvidēt neatkarīgo iestādi, kas uzraudzītu pilsoņu tiesību ievērošanu, tas mūs uztrauc. Un vēl jau vairāk dažu paziņojumi, kas ir tuvi apvienotās karalistes iekšlietu ministrijai, kas um, runā par Eiropas pilsoņiem kā draudu karalistē. Tas mūs uztrauc. Un tāpēc vēstījums apvienotās karalistes valdībā ir šāds. Ja tiešām jūs uzskatāt Eiropas Savienību uh, kā savi, apvienotās karalistes draugu, tad ar savu attieksmi attiecībā pret Eiropas Savienības pilsoņiem jūs varat apliecināt vienkārši šo drauga statusu. Uh, un attiecieties pret Savienības pilsoņiem apvienotāja karalistē tā, kā jūs vēlaties, lai attiektos pret apvienotās karalistes pilsoņiem Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Tagad eh, Beka kungs, eh, ID grupas vārdā 2,5 minūtes. Paldies, priekšsarētāji, dargie kolēģi!